priekšsēdētāji parakstīšu parlamenta un padomas lēmumu par a, makrofinansiālo palīdzību Ukrainai. Un tagad pievērsīsimies a, darba kārtībai, a, kas tiks skatīt šodienas sēdē. Un sākumā skatīsim Korbeta kunga pieteikumu a, attiecībā uz. A,